par jaunu ES meža stratēģiju. Vārds referentei četras minūtes. Paldies priekšsēd, godamais komisār, mūsu meži un meža saimniecība sniedz labas atbildes e, tautsaimniecības attīstībai. Tas garantē arī dzīves kvalitāti, ilgspējību, darba vietas un pievienotās vērtības radīšanu. Vairāk nekā 3,5 miljonu darbietu tām e, mežsainiecība trešajā vietā nodarbinātībā, tūlīt pēc metāla apstrādes un pārtiks ražošanas. Vairāk nekā 250 tūkstoši e, mežsainiecības uzņēmumu, 7% e, Eiropas ekonomiskās izaugsmas ražo. E, visā Eiropā tikai 60% e, jaunu izaugušo koku tiek nocirst. Kokam ir liela ekonomiskā nozīme lauka reģioniem un arī plašāk. Eh, ilgspējīgi apsaimniekot, apsaimniekojot mežus, eh, ko nodrošina mūsu es eh, mežtēmniecības uzņēmumi, vairāk nekā 16 miljonu mežus, tā to tiek nodrošināts, ka Eiropas saimnības meži var pildīt savas ekoloģiskās, ekonomiskās funkcijas. Vairāk nekā 50% mežu Eiropas saimnībā ir privātā īpašumā. Uh, manas ziņā mērķis ir mežs un mežsaimniecība, saimnieciskā, ekonomiskā un ekoloģiskā lomu stiprināt. Mežs ir svarīgs resurs Eiropai, tas ir ilgspējīgi jāapsaimnieko. Galvenie punkti ziņojumā ir arī labāka koordinācija Eiropas līmenī. Vīdas klimata un tautsamniecības politika lielā mērā ietekmē mežu apsaimniekošanu E, mežiem ir jābūt labākai lomai es dažādās stratēģijās, dalībvalstu e, tiesības jāievēro. Jauns birokrātisks e, nāstas nedrīkst uzlikt meža saimniecības uzņēmumiem. Tādēļ ir meža saimniecība un meža apsaimniekošanas plāni Natūra 2000 programmas ietvaros skaidri jānodala. Mēs nedrīkstam uzlikt papildus nāsts mežu īpašniekiem parlaments to neatbalstīs. Arī kaskāžu izmantošana nav atbalstām. Ir ilgspējīgi jāapsaimnieko meži, un tas ir arī atbalsta. Ir arī nozīmīgi radīt kritērijas ilgspējīgai meža apsaimniekošanai, kas būs kvalitātes zīmoks, z... <clears throat> ko atpazīs visa nozara. Nedrīkst būt viena veidīga pieeja visai nozarei, ir jāņem vērā reģionu īpatnības. Ņemot vērā arī Forest Europe kritērijas, ilgspējīgi kritēriji un ilgspējīgas certifikācijas sistēmas ir jāizstrādā. Īpaši nozīmīgi ilgspējīgai meža saimniecībai ir arī tā dēvētas zaļās darbvietas, ko uh, meža saimniecība uh, nodrošina. Tādējādi sniedzot svarīgi ieguldījumu vidē draudzīgā ražošanā un arī izglītībā un tālāk izglītībā šajā jomā. Vēl svarīgs punkts ir pētniecība attīstība, ko esmu uzsvērusi. Jaunas ražošanas iespējas ir jāatbalsta, mūsu mēķim jābūt tālāk attīstībai bioekonomikā, protams, vīdas aizsardzību un klimata aizsardzību. Un vēlreiz gribu īpaši uzsvērt uh, birokrātijas mazināšanu eh, meža stratēģijas īstenošanā, prioritātiem ir jābūt izaugsmēm, nodarbinātībai, investīcijām. Es arī domāju, ka pastāvīgo mēžu saimniecības komiteju vajadzētu, tai vajadzētu piešķirt augstāku statusu, dalībvalsts ir jāiesaist eh, veiksmīgāk nekā līdz šim. Gribu pateikties kolēģiem lauksaimniecības komitejā, mēs veiksmīgi sadarbojamies arī vidas komitejas kolēģiem. Uh, Eh, Rūpniecības komiteja tie visi snieguši atzinums, tas eh, palīdzēja eh, šo ziņojumu kvalitatīvi uzlabot, īpaši pateikties asistentiem, kas ir ļoti plaši līdzdarbošies, kā arī sekretariātam, lauksamniecības komitejas sekretariātam. Paldies par sadarbību. Paldies, kolēģi Kostingere. Tagad brīvā mikrofona procedūra. Atkal mums ir stipri par daudz kolēģi pieteikšies pie vārda, tādēļ varēšu dot vārdu tikai tiem, kas e, nav izteikšies jau iepriekš. Pirmā būs kolēģi Noihla. Paldies! Arī gribētu paust dažus vārdus par jauno meža saimniecības stratēģiju. Ir pareizi un pamatot, ka mega principā nacionālās rokās ir arī svarīgi, lai tiktu domāts eiropeiski un arī eiropeiski rīcība notikt. Un ir lielā mērā jau pareizs virziens uzņemts, pareizs kurs. Es gribu pateikties kolēģi Kestingerei, kas ir um, labi pārzina šo jomu. Uh, tātad tomēr ir vēl daži neatbildēti jautājumi. Gribētu pievērsties īpaši trim punktiem. Mums ir ļoti svarīgi uh, Eh, definēt Eiropas ilgspējīguma kritērijas. Protams, meža platības pieaug, bet ir, ir arī jābūt eh, meža saimniecībai bas robežā. Mums ir arī inteliģenta meža izmantošana eh, jāatbalsta, protams, arī kaskāžu izmantošana, protams, ne obligāti, bet arī. Lai tas izdotos, mums jāstrādā veiksmīgi kopā, un par to es arī iestājos. Paldies! kolēģi Noihla. Tagad kolēģis Džambatskis. Благодаря ви, господин председател. Paldies, priekšsēdētāji. Es varu tikai atbalstīt uh, jauno mm, Eiropas mežu stratēģiju. Es piekrītu šai jaunajai sistemātiskajai un plānotajai pieejai. Es vēlos uzsvērt, ka Eiropas Savienības meža stratēģija ir jābūt vienai no dalībvalstu prioritātēm. Un Nav nepieciešams eh, pieņemt Eiropas mēroga noteikums, taču ir nepieciešama daži kopīgi pasākumi investīcijas šai nozarei, vairāk darba vietu, tas viss palīdzēs palielināt pievienoto vērtību. Bet jāsaka arī, ka šī nozara saskars ar grūtībām, piemēram, manā valstī. Eiropas fondi tiek izmantot, lai uzsākt nelikumīgu uh, cirti. Uh, Un bieži vien Eiropā darbojas arī uh, koksnes mafija, kas cenšas eh, eksportēt šo produkciju uz trešām valstīm. Mēs nedrīkstam pievērt acis uz šāda veida praksi. Ir nepieciešams investēt vairāk, lai šī nozara radītu vairāk darba vietu un lielāku pievienoto vērtību. Paldies! Paldies Čambatskungam. Tagad uh, vārds Milo kundzei. Priekšstā kungs, es sirsnīgi vēlos pateikties Kastingers kundzei par šo iniciatīvas ziņojumu ar 24 kompromisiem, mums ir ļoti skaidrs politiskais vēstījums meža īpašniekiem un meža saimniecībā. Man īpaši svarīgi ir tas, lai īpašuma tiesības 16 miljoniem privāti īpašnieku tiktu spēcinātas un arī saglabātas. Uh, nedrīkst piespied, eh, piesņemt piespiedu meža apsaimniekošanas plānus un kas kādu veidu apsaimniekošanu. Tāpat arī vēlos pieminēt Natūra 2020 20 un attiecīgi programmu ietekmēšanu. Ilgspējīgums ir būtiskākā lieta šeit, tāpat kā arī darba vietu nodrošināšana, kā arī vērtību gūšana īpaši lauku rajonos. Šeit uh, viss notiek uz brīvdāprības principu, saglabājot vidi, un tādēļ es aicinu komisiju šo iniciatīvas uh, ziņojumu iekļaut arī savā mežsainiecības stratēģijā. Paldies Millers kundzei. Kumpula Natrī kundze lūdzu. Mikro. Arvoisa puhemies, toivottavasti tämä ei kuvaa. Paldies priekšsēdētāji. Es ceru, ka tas, ka mēs eh, tagad runājam tik vēlu, nepadarīs šo noteikumu, šo ziņojumu tik nesvarīgu. Vakardien es viesojos Zilajā mežā Briselē, taču pati nāku no Somijas, kur ir daudz vairāk eh, mežu, taču es priecājos, ka mums mežu pieaugu. Mēs runājam par atjaunojumu resursu tādā laikā, kad ir interesanti paraudzīties, ko mēs pēc eh, fosilā kurināmā darīsim un kā tiksim galā ar izaicinājumiem. Šeit risinājums būtu bioloģiskā apsaimniekošana. Dalībvalsts, protams, ir atbildīgās, taču arī komisija sagatavo attiecīgu programmu, un es ceru, ka komisija ņem saskat arī biosaimniecības iespējas, kā arī jau šobrīd padarīto, ka tiek radīts jaunas darba vietas un jaunas zinātības šajā jomā. Ceru, ka komisija arī rīkojas atvērti pret parlamentu, un mūs tiešām interesētu komisijas rīcība. Paldies! Kumpulā Natrī kundzei Mekintājas kundze. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties Kestingers kundzei par ziņojumu. Ticu, ka ilgspējīga meža apsaimniekošana tiek ierobežota, vienkārši pārāk labi domājuši, taču ļoti ierobežojuši birokrātisku pasākumu dēļ. Tas attiecas arī uz Eiropas Savienības koksnes regulu, tādēļ es tiešām priecājos, ka šīs regula tiks pārskatīta un aicinājums sagatavot jaunu regulu samazinās izdevumus un ziņošanas pienākumu Eiropas mežsaimniekam. Es saprotu, ka ir nepieciešams piemērot šo regulu trešo valstu importiem, taču tāda vienādota pieeja nav nepieciešama Eiropas Savienībā. Šeit nepieciešams jāveic mērķiecīgas aktivitātes un jāstrādā ar tām problēmu dalību valstīm, lai varētu paraudzīties, kā šeit valdības pasākums var izveidot tā, lai visā Eiropā netiktu uzli, uzlikt pārāk lielu birokrātiju un radīts nevajadzīgas izmaksas. Paldies Mekintārs kundzei un noslēgumā Brennan kungs. Thank you, Chair. Um, just to take this up. Paldies, priekšsētājs. Vēlēs izmantot šo iespēju un teikt dažus vārdus par uh, mežu nozars nozīmi, mežu nozīmi. Te ir trīs iemesli. Vispirms, tas mums ļauj vērsties pret klimatu pārmaiņām, otrkārt radīt darba vietas, treškārt uzlabot veselību. Vispirms runājot par, vi, par uh, klimatu pārmaiņām, jāsaka, ka meži absorbē CO2 izmešus, un es domāju, ja mēs varētu palielināt šīs platības, piemēram, īrijā ir iespējams palielināt uh, mežu platības, tad mums izdosies uztvert vairāk CO2 un labāk vērsties pret klimata pārmaiņām. Otrakārt, mēs varam radīt lielu skaitu darba vietu. Manas pārstāvētajā vēlēšana reģionā tam ir milzīgs potenciāls, un treškārt mēs varam uzlabo cilvēku veselību, aicinot viņus uh, nodo, uh, nodarboties ar sportu mežā. Un cilvēku labākais draugs nav suns, bet cilvēku labākais draugs ir koks. Paldies, paldies uh, Brennenkungam. Līdz ar to uh, vārds tagad komisāru kungam, noslēdzot debats. Liels paldies priekšsēdētājiem, cienījamie deputāti. Nu, pat ja ir jau tik vēl stundu, man ir prieks būt šeit un runāt par jums ar, par tik svarīgu jautājumu. Un es priecājos par to, ka daudz kolēģi atbalsta mūsu jauno Eiropas Savienības mērķu stratēģiju. Uh, vairāki eh, komisāri arī ir iesaistījušies šajā darbā, un mēs visi vēlētos pateikties Eiropas parlamentam par izrādīto interesi un apņemšanos eh, iesaistīties mežu stratēģijas īstenošanā, jo īpaši paldies Kestingers kundzei un visiem ēnu referentiem. Mēs priecāmies par to, ka š, par šo jautājumu tika diskutēts arī NV un ITRA komitejā. Uh, Sākumā es vēlējos teikt, pat ja mums nav kopīgas eh, mežu politikas, Eiropas Savienībā ir sena vēsture ehm, mežu ilgspējīgā pārvaldībā un eh, pieņemot arī lēmumus saskaņā ar subsidiāts principu. Mums ir kopīgi mēģi, kopīgi, eh, kopīgas arī bāžas, kas attiec uz mežu platībām. Tās ir apmēram 40 10% no teritorijas un daudzas politikas ietekmē, piemēram, lauka attīstība, eh, klimata pārmaiņu politika, eh, bioindustrija un citas eh, politikas nozars. Un ar šo politiku palīdzību Eiropas Savienība arī nodrošina ilgspējīgu mežu pārvaldību un dalībvalstu lēmumi par mežiem un mežu nozari arī to nodrošina. Es vēlētos arī uzsvērt, ka jaunā meža stratēģija ir saskaņā ar komisijas vadlīnijām, piemēram, kas attiecas uz izaugsmu un nodarbinātību, ne tikai um, mežu rūpniecībā, bet arī saistītajās norizarēs. Mums ir jāsaprot, ka meži rada 7% no IKP un rada milzīgu skaitu darba vietu. Protams, ka šie skaitļi ir atšķirīgi dalībvalstīs, ņemot vērā arī to, kāds ir mežu platības eh, dalībvalstīs. Piemēram, Somijā uh, ceturtā daļa uh, eksporta ir no meža nozars. Un uh, Tāpēc arī meža stratēģijas mērķis ir nodrošināt to, lai tik svarīgs dabas resurs, eh, tik svarīgs mūsu ekonomikai, tik tiešām nodrošināt mums ekonomiskos iegūmus, arī ņemot vērā jaunos izaicinājumus, ko rada, piemēram, klimata pārmaiņas. Bet uh, mēs cenšamies arī uh, vērsties pret klimata pārmaiņām, nodrošināt bioloģisko daudzveidību un daļa no Natūra 2000 eh, zonām ir meži. Enerģija, biomasa arī ļoti svarīgs aspekts. Apmēram puse no Eiropas Savienības eh, atjaunojuma enerģijas patēriņa nāk no šīs nozars. Mums ir jādomā par ilgspējīgu bioekonomikas attīstīšanu. Kā jau es teicu, situācija, protams, ir atšķirīga, ja mēs salīdzinām kaut vai Somiju un Maltu. Mums ir jādomā arī par proporcionā, proporcionātāts principu, un tas būs pamatā mūsu jaunajā stratēģijā. Ja mēs paraugamies uz stratēģiju pašu, tad mērķis ir izveidot ietvaru, lai nodrošinātu ilgspējīgu pārvaldību, balstot to uz koordināciju starp dalībvalstīm un Eiropas Savienības politikām. Uh, lai sasaistītu to ar citām nozarēm. Mēs esam paredzējuši holistisku pieeju mežu pārvaldībai, domājot par ekonomiskiem un sociālajiem iegūmiem. Mēs esam paredzējuši integrējošu pieeju, un mēs domājam par visu mežu vērtības ķēdi lai tik tiešām nodrošinātu darba vietas Eiropas Savienībā un jo īpaši lauku apvidū. Ko, komisija sadarbojoties ar dalībvalstīm strādā pie gadskārtējiem īstenošanas plāniem attiecībā uz mežu stratēģiju. Tas nozīmē, ka mēs nāksim klējā ar specifiskiem pasākumiem. Mēs arī noteiksim stingrus mērķus un stingrus termiņus, un uh, visas iesaistītās puses tiks iesaistīts šajā darbā. Tas mums nodrošinās arī sinerģiju starp dažādiem komisijas dienestiem, un tas uh, arī uh, mums atvieglos rezultātu izvērtēšanu. Komisija rūpīgi iepazīsies ar Eiropas parlamenta ziņojumu, um, strādājot pie šī gadskārtējā īstenošanas plāna. Lielas paldies! Lielas paldies komisārkungam!